Good afternoon, colleagues, and we begin with... Sveicināti, kolēģi! Sāksim ar 20. darba kārtības punktu - komisijas prezentāciju. Šengenas uh, eh, zonas uh, eh, saglabāšanas stiprināšana. Septembrī komisija pieņēma trīs iniciatīvas Šengenas zonas stiprināšanai, proti paziņojums, kā stiprināt Šengenas eh, zonu, rekomendācija par robežu kodeksu īstenošanu, īslaicīgi robežu kontroļu atjaunošanu uz iekšējām robežām Schengen zonā. Un treškārt, legislatīvā aktu priekšlikums, ar ko tiek mainīts Schengen robežu kodeks regula 2016.399 par um, īslaicīgu iekšējo kontroļu atjaunošanu uz iekšējām robežām. Nu, un aicināsim komisijas uh, um, pārstāvi arī stādīt mums priekšā šo jaunotiesību aktu pakotni. Un tad uh, arī dosim iespēju deputātiem uzdot jautājumus. Dekoistrakungs, lūdzu, vārds jums, un tad uh, došu vārdu mūsu referentam un uh, pāriem deputātiem. Lūdzu. Paldies priekšstādātāji, labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. Mūsu komisārs, uh, mans komisārs vakar eh, man krietni atviegloja dzīvi šīs dienas cēlienam, jo 9. punktā jūs darba kārtībā komisijas paziņojums. Uh, par eh, Eiropas eh, darba kārtības eh, īstenošanu migrācijas jomā. Komisārs Rīs arī stādīja priekšā komisijas paziņojumu par Schengens zonas saglabāšanu stiprināšanu. Un viņš vērš savu uzmanību uz šī paziņojuma svarīgāko secinājumu, proti mainīt Schengens kodeksa normas par, par īslaicīgu iekšējo robežu kontroļu atjaunošanu. Un viņš aprakstīja arī svarīgākos elementus šajā priekšlikumā. Un nu, tā kā atliek vien papildināt viņa sacīto. Pirms koncentrējos uz šo tiesību aktu priešlikumu, ļaujiet man īstenībā atgādināt aktuālākos notikumus, kas noticis ar Schengenas zonu šo garantijas klauzulu, proti par iespējamām īslaicīgi atjaunot iekšējās robežu kontrolas. Jo nu, tas varbūt labāk jums palīdzēs saprast eh, to, ka šis priekšlikums eh, ir tikai eh, mm, loģisks pēc pasākums Schengen zonas izveidošanai un saistībā ar jaunajiem izaicinājumiem, ar kuriem Schengen zonas valstis saskars pēdējo pāris gadu gaitā. Šeit atgriezīšos pie 1990. gada Schengens konvencijas Tur otrajā pantā pirmo reizi tika iekļaut šī drošības klauzula, jeb garantija, un teksts ir šāds. Pēc tam, kad ir tātad rakstīts, ka, var, ka iekšās robežu kontrols tiek atcelts, bet pēc tam tiek piebilsts, ja to pieprasa nacionālā drošība vai sabiedriskās drošības apsvērumi, kāda no pusēm konsultējas ar pārējām, var pieņemt lēmumu uz ierobežotu laika posmu Nu, tiek atjaunots iekšējās eh, robežu kontrols atbilstoši tam, kā to pieprasa situācija, un šīs kontrols arī pagarināt. Tā kā doma par to, ka īslaicīgi mm, uz laiku tāda tiek atjaunots iekšējās robežu kontrols, figurēja jau konvencijā. Bet tur netika noteikts maksimālais eh, termiņš šādu kontroļu atjaunošanai. Un turklāt jāveic arī konsultācijas ar dalību valstīm, bet nu, tas arī bija viss. Nu, šodien zona 12 gadus arī mierīgi dzīvoja ar šādu vienkāršu drošības klauzulu, jo vairums dalībvalstu, kas to izmantoja, izmantoja tikai uz pāris dienām vai pāris nedēļām, un tas arī bija viss. Un bija tikai viena dalībvalsts, kas to ir piemērs vairāku gadu garumā. Nu, būsim atklāti, tā ir Francija. Nu, un um, iemesls saistās. Uh, ar, uh, ar noteiktiem politikas pasākumiem. Francija nolēma saglabāt iekšās robežu kontrolas ar uh, Beļģiju un Luksemburgu. Bet es nekad uh, nav izraisījis nekādu mm, tādu kritiku. Jo neviena cita dalībvalsts ilgāku laiku iekšējās robežu kontrolas atjaunojas nav. 2006. gadā šis režīms mainījās, tad tika pieņemts Schengens robežu kodeks, Nu, reāli viņš tajā brīdī padarīja par um, Eiropas tiesībām virkni nacionālo tiesību aktu, kas regulēja robežu uzraudzību. Šī garantijas klausula tika saglabāta. Drošības klausula, bet uh, tagad tā papildinās ar uh, priekšnoteikumu, ka jā, jāinformē ne tikai cits dalībās, bet arī komisija. Nu, tā ir daļa no tiesiskā satvara, kurā Schengen zona uh, funkcionē tātad akī kontekstā. Un atkal ir runa tikai par īslaicīgu iekšējo kon robežu kontroļu atjaunošanu. Nu, šoreiz netika noteikts, kāds ir maksimālais šo robežu pārbaužu termiņš. Visbeidzot, 13. gadā, un jādomā, ka tie no jums, kas tajā laikā arī darbējās šajā komitejā, tas pasākums toreiz saucās Schengens pārvaldība, tika ieviests jauns Schengens zonas izvērtēšanas mehānisms, un uh, Tikai tad tika veikts izmaiņas šo Schengens robežu uh, kodeksā sastībā šo drošības klauzulu. Tika ieviesta virkne jaunu procedūru vai, vai tam procesuālu elementu. Un uh, tolēk uh, pirmo reizi arī tika nosprausts termiņš. Maksimums pusgads, tādā seši mēneši šīm izlaicīgajām um, ja nu pagaidu iekšējo robežu kontroļu atjaunošanai. Kādēļ tieši šāds termiņš, pusgads? Nu, tikpat labi jau varēja būt 3 vai 9 vai 12 mēneši, bet uh, eh, 6 mēnešu termiņš tika izvēlēts tādēļ, ka tas uh, eh, dot iespēju izskatīt uh, visus uh, tātad adekvātos pasākumus. Nav tāda konkrēta um, pieksim, akadēmiska iemesla, kādēļ ievies šis termiņš pusgads, bet nu, tāds joprojām figurē uh, Šengens robežu kodeksā. Sešu mēnešu termiņš. Nu, un tik dot tāpat arī iespēja pagarināt šīs kontrolas uz termiņu līdz, līdz pat diviem gadiem, piemēroja 29. pānta noteikums, bet nu, par to šobrīd nerunāsim. Un nu, komisija nāk uz klajā ar uh, vēl vienu priekšlikumu izmaiņām uh, šajā drošības uh, klauzulā. Un šie priekšlikumi mēģis ir nodrošināt ilgāku termiņu, uz kuru var atjaunot iekšējās robežu eh, kontrolas. Un ar šo savu priekšlikumu komisija eh, vēlas eh, stiprināt šo sistēmu, padarīt to noturīgāku par, pret patreizējiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies pēdējo divu gadu gaitā. Ir problēma ar korektu iekšā robežu uzraucību, un līdz ar to rodas tādu fenomenu, kā migrantu sekundārā pārvietošanās kustība, tāpat arī pieaug terorismu draudu. Par to neaizmirsīsim. Šīs problēmas eh, tuvākā laikā rādās, ka nekur eh, neizsudīs, un ir skaidrs, ka līdz ar to sešu mēnešu termiņš nav pietiekams eh, kā maksimālais termiņš. Termiņš uz tātad šī sekundārā migrantu kustība, kur pam, kuras pamatā ir iekšējo robežu pārvaldības trūkumi. Komisija iedarbināja šo 29. panta procedūru ar turpmākām arī rekomendācijām padomē, kas iesaka dalību valstīm attiecīgi atbilstoši komisijas nu, no, no šādai procedūrai un Schengens robežu kodeksu procedūrai pagarināt uh, iekšējās kontrols. Un no komisija tātad uh, ierosina atkal grozīt patreizējās normas lai stiprinātu Schengenas zonu. Un šeit mēs ņemam vērā ne tikai šos jaunos izaicinājumus, ar ko saskars dalību valstis, bet mēs ņemam vērā arī iebildes, kuras eh, no atsevišķām dalību valstīm pēdējā laikā izskanējušas. Eh, tātad eh, tās dalību valsts, kuras ir cietušas no iekšējo robežu kontroļu ieviešanas, no, no kaimiņos puses. Un, nu, to arī mēģināja ņemt vērā mūsu priekšlikumā tad rast adekvātu līdzsvaru starp uh, to, lai ņemot vērā nopietnu apdraudējumu sabiedriskā kārtībā iekšējai drošībai, um, pagarināt uh, maksimālo termiņu, uz kur var atjaunot iekšējās robežu kontrols, un otrs puses uh, ieviest ja uh, garantijas, kas nodrošinā to, ka um, brīvu personu un uh, tātad, uh, preču pārvietošanās netiek īpaši ietekmēta, un ka uh, arī citas dalība valstis uh, tiek um, saulēcīgi iesaistītas šajā procesā, proti, kontroļu atjaunošanā. Nu, tā, pirmkārt, termiņš ir pagarināts no pusgada uh, uz gadu, un maksimālais termiņš ir noteikts uh, tātad, um, gada garumā, uz kuru ir atjaunot iekšējās robežu kontrolas. Nu, tas ir roku rokā ar vairākām garantijām. Proti, elementi, kuriem jāfigurē dalībvalstu paziņojumos, šie, šie elementi ir konkretizēti, stiprināti, atbilstoši komisijas priekšlikumam. Pirms informēt eh, par iekšējo robežu kontroli atjaunošanu, dalībās ir jākontaktējas ar kaimiņu valstīm un jāpanāk vienošanās, eh, tāda iepriekšējā vienošanās par eh, sadarbības pasākumiem, kas savstarpēji būtu jāveic. Komisija tāpat arī tiesības pieprasīt papildus informāciju Tā skaitā informācija par to, kā tiek rīkota organizēta sadarbība ar kaimiņu valstīm. Un viens tās būtisks jauninājums ir tāds, ka jāveic arī riska izvērtējums. Un tajā ir um, jāapliecina, ka pastāv reāli mm, draudi, reāli riski. Tāpat arī skaidri jādefinē tie iekšējo robežu um, nogriežu, teiksim, elementi, uz kuriem šis risks ir vislielākais, un tāpat arī skaidri jāapliecina tas, ka iekšējo robežu kontrolu atjaunošana ir, ir tā teikt, pēdējais salmiņš. Un vēl viens elements, kas būtu jāpiemina, ir lūkāts. Ja dalībvalsts pārsniedz šo sešu mēnešu termiņu, uz ko tiek atjaunots uh, iekšējās robežu kontrols, tad uh, tā arī jāreģinās ar Mm, saistībām sniegt informāciju par to, kā šajos sešos mēnešos robežu kontrolas ir, mm, ir mm, efektīvi palīdzējušas novērst identificētās problēmas vai, vai riskus. Un tā nav tikai tāda formalitāte. Šajā paziņojumā ir konkrēti kriteriji, kas ir definēti, konkrēti priekšnoteikumi, kas jāizpilda un kas šajā informācijā jāiekļauj. Vēl kāds svarīgs elements, kas būtu jāpiemina, ir tāds, ka Ja dalībās pārsniedz šo pusgada termiņu, tad komisija nāk klajā ar savu vērtējumu, atzinumu. Patreizējās normas eh, paredz to, ka komisija var izdot šādu savu atzinumu. Un tā tas būtu jādara, ja tā ir bāžas par to var ievērot, eh, ievērot proporcionalitātes princips vai pasākumu tiešām bijuši nepieciešami. Ar brīdi, kad dalībvalsts pārsniedz sešu mēnešu termiņu, komisija tas ir obligāti jādara. Tas atzīmes jāizstrādā obligāti, un šajā kontekstā atgādināšu jums, ka praksē komisija vēl līdz šim īpaši lielu šādu atzinumu skaitu klajā laidusi nav. Lai gan te ir tādas tiesības. Un visbeidzot, nu, pēdējais šāds atzinums bija par uh, iešās robežu kontrolas atjaunošanu uz Austrijas un Vācijas robežas jo um, tieši tādēļ, ka bija um, ievērojama sekundārā migrantu kustība vērojama uz šīs robežas, uh, um, apdraudot uh, valsts iekšējo drošību un uzliekot pretī slogu patvērumu meklēšanas sistēmai, un šāds pasākums bija nepieciešams. Kādēļ es pieminu šo komisijas atzinumu? Nu, tas tādēļ, ka Dalību valstīm, kā sacīja, būs jākonsultējās par iekšējo robežu kontroli atjaunošanu. Un um, parlamentā varēs notikt politiskas diskusijas um, par šiem pasākumiem. Tā kā šādas komisijas saistības obligāti nāk klajā ar attiecīgu atzinumu, automātiski iedarbinās šo konsultāciju procesu gan ar dalību valstīm, gan, nu, es pieņemu, ka arī diskusiju Eiropas parlamentā. Lūk, un tad ir konkrēti iekšējā tad jau, jauna procedūra, kas ir paredzēta tādiem gadījumiem, kad mm, tas pats nopietnais apdraudējums turpina pastāvēt ilgāk kā gadu. Un ir ļoti strikti priekšnoteikumi, kas pieļauj tātad šo pārbaudušu pagarināšanu ilgāk par, par gadu. Un viens no priekšnoteikumiem ir tāds, ka Dalībvalsts ir pieņēmusi ekvivalentus, eh, pie, pietiekami striktus pasākumus savā teritorijā. Nu, piemēram, ja, teiksim, valstī ir pasludināts ārkārtas stāvoklis, vai, teiksim, ja dalībvalsts atbilstoši tās tiesībām un pašmāja likumiem ir izsludināts eh, augstākais eh, um, sabiedriskā tātad apdraudējuma riska līmenis, tātad um, terora draudu augstākais līmenis nu tad eh, šādos gadījumos to arī var pieņemt. Proti, ka iekšējās robežu kontrolas eh, uz šīs valsts robežām tiek saglabātas. Protams, ja tas um, atbilst eh, konkrētām riska īpatnībām. Nu, ka ehm, šādā gadījumā komisija, tātad daļvalsts jāinformē citas daļvalsts un komisijas, komisijas sešnareizes pirms tām, un komisija jānāk klajā ar atzinumu. Nu, šeit vēlams paralēlisms ar patreizējo 29. panta procedūru, jo šeit uh, eh, dalībvalsts nav tā, kam ir pēdējais vārds. Balstoties uz uh, komisijas atzinumu, padomi pieņem lēmumu rekomendēt attiecīgai dalību valstī vai nerekomendēt, tātad uh, turpmāk pagarināt uh, iekšējās, uh, iekšējo robežu kontroli termiņu. Nu tā, priekšstādētāji, tik tālu īsumā par svarīgākajām izmaiņām ko ierosina komisija patreizējā drošības klauslā. Un eh, komisijas kolēģija tāpat ir pieņemusi rekomendāciju, ieteikumu, kur tā interpretē patreizējās normas eh, atbilstoši izmaiņām Schengens, eh, Schengens robežu kodeksā. Tātad, ja dalība valsts pat labam tātad informē par iekšējo robežu kontroļu atjaunošanu vai, vai paildzināšanu, ka tām jau tagad ir eh, jānodrošina, ka tām ir eh, cieši kontakti ar eh, kaimiņu valstīm, ka pastāv reāla sadarbība. Nu, protams, paziņojums, kas varētu nākt klajā šodien vai rīt, uz to joprojām attieksies patreizējās Schengens, Schengens um, robežu kodeksa normas. Un um, tas nav Tātad eh, pastāstīšu jums kādu noslēpumu. Eh, vakar vakarā saņēmām divas eh, paziņojumus, divas notifikācijas, kurām būtu jānonāk Eiropas parlamentā, jo jums būtu jāsiem šie paziņojumi vienlaicīgi ar komisiju un citām dalībvalstīm. Lūk, tā kā komisija tos turpina analizēt un turpina apsvērt um, um, iespējamos pēcpasākumus. Paldies, priekšstādētāji! Paldies. Tas eh, pēdējais teikums ir īpaši aizraujošs. Sākam ar Koeljo kungu referentu. Paldies, priekšnādātāji. Paldies Eiropas komisijai par eh, prezentāciju un par ļoti eh, skaidro veidu, kādā viss tika pasniegts. Tā kā vakar man bija iespēja jau pateikt arī to komisāram, Visā visumā mēs pozitīvi vērtējam priekšlikumus tādiem um, mērķiecīgiem grozījumiem Schengens uh, robežu kodeksā. Un tik tiešām nesenās krīzes ir pakļāvušas uh, spiedienam brīvās pārvietošanās telpu. Un uh, dažās dalībvalstīs ir atjaunota atkal robežas kontrole un uz diezgan ilgu periodu. Tāpat ir skaidrs, ka Mums bija nepieciešams arī palielināt koordinācijas starp dalību valstīm, uzlabot uh, demokrātisko kontroli un uh, rūpēties uh, par uh, dalību valstu nacionālo drošību. Tātad mums ir labāk jāaizsargā Šengenas uh, zona um, pret dažādiem trūkumiem, tāpat laikā respektējot dalību valstu tiesības, kontrolēt to robežas tomēr šodien uzzināja, ka Dānija iespējams viena no divām valstīm, uz kur atsaucās uh, Kostskungs, paziņoja, ka tā turpinās uh, savas kontrolas uz iekšējām robežām. Kā jūs zinat, Dānija jau ir izmantojusi visilgāko iespējamo periodu. Iepriekšējās pagarināšanas reizē Dānija, kas uh, runāja par milzīgu patvēruma prasītāju pieplūdumu, tātad vēlreiz atkārtam runāja par milzīgu pieplūdumu, viņi ir ziņojuši sekojošo. 300 tūkstoši cilvēki, tātad 3 eh, un 5 nulles. Eh, ieceļo no maija līdz jūnijam. Un 263 cilvēki eh, uz robežas pieprasīja patvērumu. Atgādināšu, ka viņi runāja par milzīgu patvērumu prasītāju pieplūdumu. Tātad 263 cilvēki. Mēs te nerunājam pat par 10%, mēs te runājam tikai par kādiem 5%. Mēs nerunājam pat par 5%, ne par 1%, mēs runājam par 0,1%. Tagad Dānijas, eh, Dānijas šķiet nodrošinājusi drošību. Kādus elementus tad viņi ir snieguši, lai pamatotu šo tātad iespaidīgi cipari, tādi kādus es to jau iepriekš, iepriekš citēju. Komisija ar šī parlamentu un padomas apstiprinājumu ir iesniegusi ceļu karti, lai atkal atgrieztu Schengenas zonu parastajā kārtībā. Bet eh, dažām dalībvalstīm ir citādāka ceļu karta, un es baidos, ka Dānija varētu būt viena no tām citām, kuri sekos šim eh, ceļam. Tātad jautājums ir Ko komisija darīs šajā situācijā? Vai mēs atgriezīsim atpakaļ Schengenu, vai pilnīgi noteikti ļausim tai pazust uz visiem laikiem? Paldies! Paldies, Kvēlio kungs, par veikto analīzi un uh, par ļoti labajiem piemēriem. Mums ir pieteikušies uh, pāris deputāti, kas grib izteikties. Sargentīnī kundze. Paldies, priekšsādātāji! Es pieņemu, ka uz galda liktie priekšlikumi izies eh, parasto procesu, kā tas ir eh, parlamentā. Eh, tiks izvirzīts referents, būs grozījumi, balsojums, tas viss prasīs laiku. Kā es saprotu, iespēja Francijai paredzēt robežu pārbaudas kas līdz 13. novembrim ir nodrošināms, bet Dānija, Zviedrija, Norvēģija, viņiem šis termiņš beigsies oktobra beigās, ja pareizi atceros. Kā mēs uz to visu raugāmies? Šie priekšlikumi, kas ļautu šīm dalību valstīm, tad uh, turpināt eh, robežu pārbaudu uz iekšējām robežām, un eh, uz gal, galda esošais priekšlikums ļauj tad jums eh, tikai pagarināt pa pusgadam uz priekšu, bet, kā es teicu, šīs, šī termiņa ietvaros tas viss arvien tuvojas termiņa beigām. Vajadzētu Ir jādomā par šiem iemesliem uh, termiņu pagarināšanai. To Kalio kungs jau teica saistībā ar Dāniju, bet es domāju, ka komisija šobrīd principā jau tā kā sniedz šo argumentāciju, tā tad mainiet savu pamatojumu un atkal sāksim skaitīt visu no nulles, vai tādā veidā tas ir jāsaprot, jo tas mani ļoti satrauc, jo tādā veidā mēs neatjaunojam labi funkcionējošu Schengen tādu, kā mēs to vēlētos. Paldies! Paldies, uh, Korājo kungs, un pēc tam uh, Veržjā kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau kolēģi atzīmēja, nu, kaut kas visā šajā lietā neiet komisijas priekšlikumā. Man šķiet, ka uh, robežu kondeksa pārskata ir demonstrācija, kā Eiropas Savienība un visām dalībvalstīm principā ir vienāds svars. Uh, Un uh, šie noteikumi, kas tā kā nedara dažām dalībvalstīm, tiek uh, adaptēti uzreiz. Un tāpat arī uh, šī, pat arī tad, ja tas tiek pārkāpta Eiropas Savienības brīvas pārvietošanās principi. Te nav runa par vārdiem, bet par faktiem uz vietas, un komisija šķiet tikai tā kā post faktum apstiprina to, kas notiek. Vācijā arī ir Vācija ir pieteikusies, uh, lai uh, saglabātu Schengens border uh, robežu kodeks uh, pagarinājumus bez uh, kādiem citiem um, pamatojumiem. Ir veikti centieni palīdzēt uh, valstīm, kas uh, palīdz ap, ap, apdraudēt Schengens pastāvēšanas pašas pamats. Es domāju, ka mums vajadzētu e, šīm valstīm likt e, attiecīgi nu, maksāt par to, maksāt sodus. Tad, kad ir e, būtiski draudi iekšējai drošībai, nu tad tas būtu vienīgais iemesls, kad varētu pieļaut šādas robežu kontrolas. Tātad novembrī beigsies pēdējais pagarinājums un ietrasātās dalāba valstis, tās atkal droši vien izteiks savus priekšlikumus tas, ka šie priekšlikumi jau ir uz galda, nozīmē, ka šīm dalību valstīm acīm redzot ir bijuši jau pietiekami uh, paskaidrojumi un uh, tas, ka komisija arī neuzsāks nekādu pārkāpumu procedūru. Arī tas, ka komisija no savas puses uh, apgalvo, ka pastāv šīs migrācijas plūsmas un tālāk runāt par šīm sekundārajām kustībām, kuras eh, it kā ielaiž eh, terorists no citām dalību valstīm. Es nedomāju, ka mēs eh, varētu iztikt bez esošā Schengens tiesiskā regulējuma. Ir nepieciešama pārvaldes kapacitāte ārējās robežās. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam novērst uh, to, ka tiek uh, ļaunprātīgi izmantotas šīs Eiropas Savienības robežas uz to valstu rēķinu, kurās bēgļi sākot neierodas. Ar uh, slēgtām robežām šīs pirmās ierašanās valsts kļūst par uh, milzīgām bēgļu nometnēm. Tāpēc arvien vairāk esmu pārliecināts, ka komisijas ar saviem iebildumiem vienkārši cenšas saglabāt šīs valsts kā bēgļu nometnes. Paldies, Krājau kungs un Marija um, Kristīna lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, palaidu garām daļēji uh, prezentāciju, jo biju citā sanāksmē. Es gribēju atkārtot to, ko jau teicu uh, runāt par Francijas-Itālijas robežu. Un Gribu atgādināt, ka mm, tie nav tie paši panti, kad Francija ir prasījusi uh, veikt robežu pārbaudas. Uh, viņi uh, izmanto 25. nevis 29. pānu, 25. kas, ja es pareizi esmu sapratusi skaidrojums eh, no komisijas puses, tas viņiem dod liel, daudz lielāku manevrēšanas iespēju un komisijai no savas puses ir grūtāk to kontrolēt. Mani tas e, satrauc, kas notiek uz Francijas robežas. Atgādināšu to vēlreiz, jo Francija tā kā min terorismu, ka tieši tāpēc ir jāskārto savas robežas, bet e, reāli veica e, migrācijas plūsmu kontrols. Un e, tas, ko teica Itālijas e, pārstāvis, Francijā praktiski nav e, vai, nu, teiksim, ļoti maz proporcionāli salīdzinot ar vispārēju Eiropu un Vāciju, ir eh, ļoti maz eh, palielinājies patvērumu pieprasītāju skaits. Runājot par Francijas-Itālijas eh, robežu, 30 tūkstoši bēgļu iebraukuši Francijas teritorijā, tad 30 tūkstoši. Nu, labi, mēs zinām, ka ir cilvēki, kuriem vairāk kārt ir atbraukuši, atteikt uzturēšanās teritorijā, bet uh, Uh, bet uh, tas ir tikai neliela procentuāla daļa no tiem atteikumiem, kāda ir bijuši. Un no tā skaita tikai 700 līdz 800 pieteikumi ir bijuši, kas ir, ies, ir iesniegti konkrētā departamentā 2016. gadā. Tātad mēs te nerunājam par tām pašām proporcijām. Un es gribētu teikt, ka tagad tiek runāts atkal par uh, šo robežu kontroļu pa uh, pagarināšanu līdz 30. aprīlim 18. Uh, gadā. Tāpēc es gribētu zināt, jo nezinu, uz ko tieši balstās Francijas pieprasījums, tātad turpināt veikt šīs sistemātiskās robežu kontrolas un uh, jāsaka, tā ir ļoti diskriminējoša darbība, šokējoša, un, ja pareizi saprat, kā skaidroja arī komisijas pārstāvis, un par to tieši arī ir mans jautājums, man šķiet, ka jūs mēģināt izstrādāt tādu kā pakotni, lai nebūtu vairāk divas, bet būtu viena iespēja paprasīt, eh, prasīt šo mm, eh, robežu nospraušanu izmantojot 27. un 29. pantu. Paldies! Pirms eh, došu atkal vārdu Koister kungam atbildēt uz izteiktiem komentāriem. Sargentīnī kundze šķiet minēja šo jautājumu par eh, parlamenta eh, reakciju un ko tad mēs mm, darīsim Liba komitejā. Es domāju, ka došu iespēju Dekoistra kungam atbildēt komisijas vārdā, bet, protams, Koelio kungs Viņš ir Schengens eh, darba grupas eh, vadītājs Liba komitejā, tāpēc es gribētu nu, tā vairāk dziļāk pārdomāt, pie kā visam šim darbam, pie kā būtu jānonāk pēc visu šī darba. Mums ir paredzēta koordinātoru sanāksme, kas notiks 23. datumā, bet, eh, nu, pagaidām nolikšu to malā, gribētu nodrošināt, lai Mēs to paturam prātā, pie tā es atgriezīšos pēc tam, kad būsim uzklausījuši Dekoister kungu, viņa atbildi uz eh, tiem mm, nu, politiskiem aspektiem, jautājumiem, ko minēja deputāti, kas viņus arī satos Dekoister kungs lūdzu, tā ka dod jums iespēju atbildēt uz izteiktiem komentāriem. Thank you, Mr. Chair. Um, I indeed would like to respond in general. Paldies, paldies. Es mēģināšu tā vispārīgi atbildēt uz uh, uzdotajiem jautājumiem. Visai provokatīvs jautājums arī izskanēja, ko uzdeva Koelju kungs. Vai komisija vēlas atgriezties pie labi darbojošās Schengens uh, zonas vai vēlas no šī principa atteikties? Uh, bet visi politiskie paziņojumi, likumdošanas priekšlikumi, ko komisija pēdējā laikā ir iesniegusi, arī tie priekšlikumi, par ko diskutējam tagad, ļauj saprast skaidri un gaiši. Komisija, protams, vēlas, lai Schengena pastāvētu, atgriezties pie tās, lai tiktu īstenot jaunie priekšlikumi, ieviesti pasākumi, bet jāskatās, eh, ka ar to visu vēl nav bijis gana. Un Junkera kungs arī pateica, ka Schengena ir viens no lielākajiem Eiropas Savienības ieguvumiem. Mums nevajadzētu no tā atteikties. Un pilsoņiem tas ir arī milzīgs ieguvums. Protams, paturot to prātā, ir arī pārbaudījumi, ir drošības apdraudējumi, ko nevaram izlaist no acīm. Uh, bet runāsim skaidru valodu. Ja komisija būtu vienīgā, kas varētu kaut ko lemt, nu tad jau mēs sen būtu Schengenā bijuši atpakaļ, nevis uh, tagad gaidīt kaut kādu nenoteiktu brīdi nākotnē. Kāds teica, ka komisija dod zināms atlaides vai atļauj dalību valstīm aizbildināties uh, atļauju izmantot iegānstus, kādēļ pagarināt robežu kontrolas. Nu, tā nav galīga taisnība. Jārunā arī par uh, likumīgajām doktrīnām. Ja jūs ieviešat atkal iekšējo robežu kontrolas dažādu iemeslu dēļ, protams, uh, jums vienmēr savs darbs ir jāsāk no baltas lapas. Uh, Ja atkal tiek ieviestas um, um, robežu kontrolas, piemēram, pēc uh, pasaules čempionāta futbolā, ņemot vērā arī huligānu pārvietošanos, jūs varat šīs kontrolas ieviest uz diviem mēnešiem, un pēc mēneša, uh, ja atkal šīs kontrolas ir atceltas, jūs tās atkal ieviešat, jo ir bijuši briesmīgi teroristu atentāti. Šie divi mēneši netiek ņemti vērā. Uh, aprēķinot šo sešu mēnešu periodu. Tas tā allaž ir bijis un tā tiek interpretēti pašreizēji noteikumi. Neviens nekad to nav apšaubījis. Jā, nu dalība valsts var izmantot arī tādu radošu dzirksteli šajā pieejā un priekšsēdētāja kungs tieši tādēļ es jums nevaru uh, šodien eh, ilustrēt eh, komisijas reakciju uz jaunajiem paziņojumiem. Mēs saņemam šādus brīdinājumus, nu, burtiski pēdējā brīdī mēs tos izskatām, un, protams, dalību valstīm ir iemesli, kādēļ tās vēlas atkal ieviest kontrols, ir daudz dažādu formalitāšu, kas tām ir jāpilda, ja eh, tās ziņo komisijai par um, kontroļu atjaunošanu. Un ir uh, Protams, jāiepazīstas uh, ar iespējamām alternatīvām, izvērtējot uh, šīs robežu kontrolas, varbūt, ka uh, policijas aģenti veiktās pārbaudas valsts teritorijā arī varētu būt labākas. Nu, un ja mums nevajag atgriezties pie robežu kontrolēm, kā pie pēdējās instances, ir jādomā par alternatīvām. Un tad, protams, komisāru kolēģijai vajadzēs lemt ko darīt, kādu, kādu procedūru izvēlēties turpmāk. Priekšsēdētāji kungs, šķiet tas ir vienīgais, ko es varu pateikt tagad, um, ieklausoties deputātu jautājumos, un esmu pārliecināts, ka uh, jau ļoti drīz vajadzētu sarīkot tāds vērienīgs politisks debats par šo jautājumu. Paldies! Paldies, Dekosterkungs, paldies par jūsu atbildēm. Neapšaubāmi šīs ir ļoti tādas politiski uzlādētas debates un e, ir e, nepieciešams meklēt arī atbildes uz radušamies jautājumiem, bet e, Sargentīnī kundze šeit runāja par to, kas tad notiek, kā reaģēt uz šiem politiski kutelīgajiem jautājumiem, uz arī runājot par visām tehniskajām finas, finesēm. Bet noteikti vajadzētu domāt, kā labāk uz uh, visām pārmaiņām un notikumiem reaģēt. Un šajās mums vēl atlikušajās dažajās minūtēs es gribētu arī uzklausīt Koelju kungu, ko tad mums tagad parlamentā vajadzētu darīt. Es varētu rosināt oktobra koordinatāra sēdē par to runāt, bet es negribu arī, teiksim, jau darba grupās norituša, norisošās diskusijas tagad kaut kādā veidā ietekmēt vai uzurpēt. Ko Elju kungs, ko domā darba grupa? Lai varētu nu, labāk reaģēt uz šiem uh, visai lielajiem izaicinājumiem. Mums, protams, ir jādomā arī par kaut kādiem variantiem, lai mums kabatās jau būtu zinām trumpi e, saulēcīgi sagatavot. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs. Es gribēju e, informēt kolēģis, ka es ļoti labi saprotu komisijas priekšlikumus, un pirmais, kas pieminēja šo problēmu, bija Veržijā kundze, kas piedalījās ēnu referentu sēdē. Un šeit ir atšķirības starp Eiropas likumdošanu un dalību valstu likumdošanu, ja tiek runāts par ārkārtas stāvokli. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikums mēģināja aizpildīt šīs atšķirības vai šo plaisu eh, pārsekt. Bet mēs patiešām esam noraizējušies, un tam ir labs iemesls. Mēs nevēlamies, lai pieaugtu uh, iekšējo robežu kontroļu skaits, jo komisija vēlas, uh, lai Schengenā, lai Schengens zona atkal atgrieztos pie par, parastās kārtības. Mēs negribam attālināt šo laika brīdi. Mums ir bijis daudz sēžu, mums ir bijuši paplašinātā sadarbība arī ar Eiropas komisiju un Eh, jā, bija sēdes, kas notika arī aiz slēgtām durvīm, mēs tikām informēti par pastāvošajām problēmām. Līdz ar to eh, mums ir eh, visai labs priekšstats par notiekošo un Mēs arī esam uzsākuši darbu vai gaidām, teiksim, tādu zaļo gaismu, lai uzsāktu darbu pie iniciatīvas ziņojuma. Un Mēs vēlamies arī inicijēt debates Strasbūrā, tad, kad būs pienācis uh, tam atbilstošais brīdis. Darba grupas sēdē mums vajadzētu runāt par iekšējām robežām jau nākamajā sēdē. Un arī vajadzētu decembrī sarīkot uzklausīšanu par Schengenu. Varbūt kā koordinatori varētu palauzīt galvas par to, kā tieši sarīkot šo uzklausīšanu, eh, cik eh, vērienīgai tā jābūt, vai, vai tā būs tāda maza mēroga, vai tāda plašāka uzklausīšana. Mēs domājam par tādu šaurāku loku, bet eh, Varbūt, ka ņemot vērā pēdējo, pēdējo laiku notikumus, tomēr vajadzētu uzaicināt arī dalībvalstu parlamentu pārstāvis un to sarīkot tādā arī lielākā lokā. Ja tiks sagatavots šis ziņojums par Schengenu, tad parlaments arī varēs paust savu viedokli, un tas varbūt būtu pareizais politiskais lēmums šobrīd. Paldies! Eh, Kārlos, paldies, tas bija ļoti eh, vērtīgs ieteikums, un 23. datumā tad koordinatori varēs turpināt savu darbu arī ieklausoties jūsos. Un varbūt tad jūs varētu pēc tam mūs informēt eh, par tur apspriesto. Un dalībvalstu parlamentāriešu uzaicināšana man šķiet laba doma. Mēs te nerunājam par to, ko domā komisija, tikai mums ir jāuzklausa arī padome, e, tas, ko domā dalību valstis, tādēļ jūsu doma ir patiešām atzinības vērta, bet ir jābūt arī piesardzīgiem. Nevajadzētu varbūt šo uzklausīšanu e, rīkot tādā ierastā, ļoti formālā gaisotnē, bet padomāt par tādu uh, dinamiskāku pieeju. Mums, protams, jādomā, ko vispār darīt lietas labā, būsim pietiekami atvērtu skatu, un ja šī uzklausīšana nebūs rezultatīva, nebūs tāda auglīga, nu tad nav vērts to rīkot. Protams, jautājums ir tāds ārkārtīgi pamatīgs, arī samilzis savā ziņā. Es ņēmu tavu ieteikumu Patur to prātā, Karlos, un tad 23. pie tā atgriezīsimies, un tu varēsi informēt grupu, un, protams, tu arī kā darba grupas eh, priekšsēdētājs tiks aicināts uz uzklausīšanu, un, ja nav nevienam eh, citam nekas piebilstams, tad gribēju pateikties Dekoister kungam no komisijas. Dargie kolēģi, paldies jums par uh, klātbūtni, un šis uh, bija tātad vienīgais darba kārtības jautājums šo pēcpusdienu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Uh, un paldies par visu šīs nedēļas darba cēlienu. Tiekamies nākamā.